viņam pateicīgs. Mums ir jāpretojas šīm uh, kaunpilnajām tendencēm. Paldies arī par kanclera kunga Āfrikas iniciatīvu. Mums Vīnē bija augsta līmeņa sanāksme starp Āfrikas un Eiropas pārstāvjiem, kas radīs svarīgu signālu Āfrikai. Mēs visi zinām, un Austrijas padoms prezidentūra ir vairāk kārt to uzsvērusi, ka Āfrikas nākotne ir pamats arī Eiropas nākotnei. Austrijas prezidentūra šeit raidījusi svarīgu signālu. Arī tas bija ļoti svarīgi. Tātad ar šo vienu atkāpi, kur es pieminēju, padomas prezidentūra bija veiksmīga. Paldies federālam kancleram, tās federālās republikas valdībai, tās vēstniecībai par daudzu, ko jūs paveicāt. Jūs guvāt daudzus panākumus, kurus es pat nebūtu uzskatījis par iespējamiem padomas prezidentūru uzsākot. Paldies! Un dzīvojiet sveiki! Passiamo ai rappresentanti dei gruppi politici. Un tagad vārds politisko grupu uh, vārdā. Uh, Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Un tagad vārds eh, Manfredam Vēberam, EPP grupas priekšsēdētājiem. Cienījamais priekšsēdētāji Junker kungs, cienījamais kancler kungs, eh, cienījamie um, prezidentūras pārstāvji, sveicu jūs šeit, lai runātu par prezidējošās valsts darbības pārskatu. Uh, Arī mēs, EPP, eh, politiskā grupa, vēlētos jums pateikties, jo jūsu bilants ir ievērojama. Es domāju, ka izdevās panākt vairāk nekā mēs eh, sagaidījām šajā pēdējā pusgadā, domājot par Eiropas nākotni. Godīgi sakot, no politiskā viedokļa ļoti žēl, ka uh, daž, ka debatēs mēs joprojām diskutējām par krīzēm, proti uh, par to, ko uh, iedzīvotāji mūsu kontinentā uzskata par negatīvo, par problēmām, un mēs maz runājām par to, kas ir pozitīvi, kas Eiropu uh, stiprina. Ļoti žēl, ka ir tā. Nu, mums kā politiķiem būs ar to jāsadzīvo, bet katrā ziņā uh, prezidentūras darbs ir bijis ievērojams. Uh, EPP politiskās grupas vārdā es vēlētos uzsvērt vēlreiz drošību ar šo aizsardzības fondu, ar uh, šo te, uh, dronu tehnoloģiju iniciatīvu, arī uh, pateikties par to, ka mēs strādājām pie datu apmaiņas drošības Mums ir izdevies panākt arī soļus uz priekšu labklājības jomā, investīciju jomā. Tas mums ir bijis ļoti um, svarīgs punkts arī Eiropas Savienības un Japānas nolīgums ir ticis noslēgts šajā prezidentūrā. Un arī uh, eh, viesabonēšanas uh, eh, jautājums un visbeidzot arī uh, vidas aizsardzības jomā CO2 mērķi un vienreizējās plasmasas aizliekšana. Uh, Mums ir izdevies panākt labāku saturu, un mēs varam cerēt uz labāku nākotnē Eiropā. Svarīgi varbūt ir arī uzsvērt šīs politiskās debatas, jo prezidentūrai ir jādod arī politiskā orientācija. Un neformālajā sanāksmē Zālsburgā izdevās strādāt pie um, ārējo robežu pārvaldības. Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu zināt, kurš uh, atrodas Eiropā, kurš iekļūst Eiropā. Tālāk uh, par uh, digitālo uzņēmumu aplikšanu nodokļiem. Uh, mums ir izdevies panākt uh, godīgākus noteikumus. Uh, apsveicu jūs arī ar uh, to. Uh, tas noteikti nāk par labu Eiropai. Un eh, visbeidzot, diskusijas par vērtībām, par to runāja arī Junker kungs. Mums ir jārunā par šo vardarbību pret ebrejiem. Tā, tā ir jābūt mūsu um, prioritātei. Arī es uh, piedalījos šajā pasākumā Vīnē, un tas, ko mēs dzirdam no ebreju kopienas, uh, tam ir jāsautrauc uh, mūs visus. Mēs nedrīkstam neko tādu pieļaut. Tātad daudzās jomās ir izdevies daudz ko panākt, par to apsveicu, un noslēgumā varu teikt, ka Austrija ir ļoti spēcīga valsts, un es domāju, arī pilsoņi to ir sajutuši. Mēs varam lepoties ar to, ka pēdējo sešu mēnešu laikā mums ir bijusi tik spēcīga valsts, eh, eh, kas ir vadījusi prezidentūru. Mēs priecāmies par konstruktīvo sadarbību un ceram, ka tas novadīs arī pie labākas Eiropas. Liels paldies Kurts kungām un liels paldies Austrijas prezidentūrai. Prasimo, prasimo reduru, del... Un tagad vārds uh, Rodrīgas kundzei uh, S&D grupas vārdā. President. Uh... Eh, Prieksēdētāja kungs, godātais eh, kancler kungs. Jūs eh, uzsākāt eh, prezidentūru ar ļoti svarīgu saukli Eiropa, kas aizsargā. Mums eh, tāda Eiropa ir nepieciešama un bija nepieciešama, bet šķiet, ka Austrijas prezidentūra mums piedāvāja jaunu Eiropu. Eiropu, kas atteiktos no savas pašpietiekamības. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa ar lielākām ambīcijām, ar tādām ambīcijām, kuras eh, mums ļautu piedāvāt nepieciešamo solidaritāti. Viss eh, sākās ar bēgļu krīzi. Mēs eh, varējām piedāvāt risinājumus, bet mēs to neizdarījām. Mēs atkal un vēlreiz piedzīvojam traumatiskus gadījumus vidusjūrā. Eiropai ir jāpiedāvā spēcīga organizēta migrācijas politika. Migrācija mums ir nepieciešama, bet tā vietā mēs eh, spraužam spieķus riķeņos migrācijas politikai tādai, kāda tā mums būtu nepieciešama. Un tad mēs vainojam globālo migrācijas kompaktu kam jau ir pievienojušās vairums pasaules valstu. Un Marakešā vairākas Eiropas Savienības dalību valstis neparakstīja šo paktu. To neizdarīja arī Austrija, bet tas, ka mums trūkst kā ambīcija tā solidaritātes, tas eh, cieši ir saistīts arī ar to, kas notiek cilvēku prātos un sirdīs. Tāpēc vēlētos parunāt par Eiropas sociālo pilāru. Tā ir viena no pēdējo gadu uh, spēcīgākajām iniciatīvām. Un uh, Austrijas prezidentūrai vajadzēja varbūt mazliet vairāk darīt nepieciešamo direktīvu pēdējā etapa sagatavošanā. Un e, šobrīd Kancler kungs, laika nav daudz. Šis sociālais pilārs tā īstenošana dzīvē buksē, un tagad par daudzgadu finanšu schēmu. Protams, ir nepieciešams niansēt, atrunāt visus aspektus, bet eh, mums ir jāņem vērā arī kohēzijas politika. Jau pēdējā samitā tapa lemts, ka pēdējā vēlēšana, pēdējā Pēdējais lēmums tiks pieņemts rudenī. Par vēlu, daudz par vēlu. Mums ir nepieciešams, eh, lai lēmums tiktu pieņemts līdz vasarai. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc Austrijas prezidentūra nenāca klajā ar ambiciozāku darba kārtību, lai sarunas par daudzgadu finansu schēmu pabeigtu. Nu, un visbeidzot, eh, reformas, kuras esam gaidījuši jau daudzus gadus, risinājumi tiek piedāvāti par šiem eh, sadarbības eh, aspektiem, par banku savienību, par eirozonas reformu. Visi, visiem, eh, mon, tātad, visiem monetāri unitāriem modeļiem ir uh, sava valūta, bet Šobrīd ir tik ārkārtīgi liela šķelšanās, un tas rada iespaidu uz Eiropas ekonomiku. Tagad par nodokļu paradīzēm. Mums ir nepieciešams digitālais nodoklis un nepieciešams ātri. Kanclerkungs, no mūsu viedokļa raugoties, Austrijas prezidentūra neizmantoja vairākas vēsturiski dotās iespējas veidot eh, spēcīgāku Eiropu. Jā, protams, ideju ir daudz. Ir arī tādas idejas, kuras baro labējie spēki, savtīgums, egoisms, bet eh, mums vienmēr ir iespēja izvēlēties. Vai nu mēs pakļaujamies šo labējo spēku diktātam, vai arī mēs dodamies par spēcīgākas, ambiciozākas, solidārākas Eiropas ceļu. Tāpēc mums, sociāldemokrāta saimē, ir svarīgs šis otrais izvēlētais ceļš. Mums ir nepieciešama jaunas fāze, kurā Eiropā parādītos jauna līderība. Tas arī tas, ko vēlējos jums teikt, kanclerkungs. Un tagad ECR eh, e grupas vārdā Zahradila kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kanclerkungs, komisijas priekšsēdētāja kungs. Vispārēji runājot, eh, Austrijas prezidentūra bija kā efektīva, tā ļoti labi organizēta, jo Austrija jau kā valsts ir tāda. Jums izdevās uh, nobeigt veselu virkni failu, pieminējuši vairākus. Pirmais, jūs panācāt daudz migrācijas un drošības jautājumu sakārtošanā. Un eh, patiesībā bija atsvaidzinoši redzēt citu rakursu no prezidentūras viedokļa, nekā bijām piedzīvojuši no iepriekšējām. Jūs jau zināt, ka daudzi politiķi nevēlas akceptēt to, ka Eiropa negrib vairāk migrantu, jo tas uz spēles liek kā mūsu drošību, tā arī mūsu sabiedrības eh, viendabīgo drēbi. Mēs eh, tāpēc vēlamies redzēt uzlabot Schengenas robežu kodeksu un arī labāku migrācijas pārvaldību. Un eh, vēlos vēlreiz pateikt, ka mēs ļoti augstu centrālajā un austruma Eiropā novērtējam jūsu idejas migrācijas ziņā. Protams, ir jāmēģina rast vienošanos dalību valstu starpā, rodot brīvprātīgus risinājumus, bet komisijas piedāvātā pārdalīšanas schēma šobrīd ir izraisījusi vienu no spēcīgākajām uh, un dziļākajām krīzēm starp jauno un veco Eiropu, vai, ja vēlaties, vakar Eiropu un centrālu un austrumu Eiropu. Vēl viens aspekts eh, - Eiropas ekonomikas konkurētspēja, digitalizācijas un jaunu izaicinājumu ērā. Jums ir taisnība. Startupu kultūra, Eiropā attīstas ļoti labi, bet mūsu izaicinājumi varbūt ir ārpus Eiropas robežām, tāpēc, lai stiprinātu šo startups un MVU, mums ir jādara viss iespējamais, arī samazinot tirzniecības barjeras un tā tālāk un tā joprojām. Brīvās tirzniecības eh, līguma parakstīšana ar Japānu, kas tika veikta jūsu prezidentūras laikā, ir apsveicama un es ceru, ka pārējie līdzīgi rīgu, līgumi, tajā skaitā ar Vietnamu un Singapūru, tiks parakstīti pavisam drīz. Un visbeidzot, daudzgadu finanses schēmas sarunas, kuras turpinājās jūsu prezidentūras laikā. Sarunas vēl nav beigušās, jo tas varbūt ir pat labi, jo parlaments noliks savas pilnvaras maijā, komisija drusku vēlāk, bet jebkurā gadījumā mēs jau nevaram lemt par to, kas notiks ar nākamajiem likumdevējiem. Un noslēgumā vēlējos pateikt, ka Austrijas prezidentūra bija pragmatiska, to pārāk neietekmēja ideoloģiskie virzieni un strāvojumi. Uh, Ļoti labi, ka jūs prezidentūras laikā valdīja veselais saprāts. No sirds jums paldies! Un arī veselo saprātu mana politiskā grupa mēģina iedibināt šajā parlamentā. Paldies! Tagad vārds Teličs kungam Alda grupas vārdā. Kancler kungs, es nezinu, vai jūs izturēsiet, ja es. Uh, apsveikšu jūs uh, vēl vairāk, jūs jau tik daudz apsveikumu dzirdējāt. Tāpēc vēlos teikt vien, ka tā bija efektīga prezidentūra un Austrijai izdevās uh, panākt savu nodomu īstenošanu. Ikreiz, kad mēs uh, paraugamies uz šo mēnešu, tri, sešu mēnešu posmu, jautājums ir ne tik daudz par prezidentūru kā par Eiropu kā tādu, ko mums izdodas panākt, neatkarīgi no tā, kurš, kur ir prezidējošā valsts. Jums, mums tomēr ir jāsaka, ka tā joprojām ir 28, varbūt drīz 27 valstu prezidentūra, um, um, Eiropas Savienība, bet prezidentūrā joprojām ir uh, svarīga loma, un es domāju, ka jūsu bilance ir diezgan laba. Ja mēs runājam par trialogiem, par trialogu skaitu, varu jums uh, piekrist. Arī tas norāda uz efektīgu Austrijas prezidentūru, bet paraudzīsimies uz likumdošanu, ko izdevies panākt. Vai tā tik tiešām ir pareizā likumdošana, ar kur izdosies panākt prioritātes, kuras jūs bijāt izvirzējuši? Viens piemērs, ko vēlos pieminēt, kopā ar Angeliku Nībleru mēs strādājām pie kiberdrošības. Jā, tas tik tiešām ir labs rezultāts par spīti um, dažām domstarpībām, kas mums bija ar jūsu uh, vēstnieku. Tā ir normāla uh, trialogu uh, sastāvdaļa. Uh, Mums tomēr jāatzīst, ka dalībvalstīs uh, uztver nemainās. Mēs joprojām domājam par kiberdrošību uh, kā uh, tādu jautājumu, uh, kurā ir jāstrīdās par to, uh, kuram tad ir tiesības rīkoties. Bet mums ir jāsaprot, ka tā ir uh, daļa no visas Eiropas Savienības. Tāpēc vēlos teikt, jā, skaitļiem ir nozīme. Jūsu uh, paveiktājs uz to norāda, bet ir jāsaprot arī, kādu likumdošanu mēs pieņemam un kā mums izdodas panākt kompromisus ar patiesām ambici, ambīcijām par konkurētspēju. Um, jā, jau atkal jāsaka, ka ir izdevies panākt progresu, bet vienlaikus, ja man uh, būtu šāds uh, prāts, es. Uh, un es apsvērtu iespēju kaut ko izgudrot, eh, man būtu jāšaubās, vai es to darīšu Eiropas Savienībā vai uh, Silīcija ielējā. Un tagad pievērsīsimies um, dažiem jautājumiem, kuros, manuprāt, mums varēja veikties labāk. Viens no tiem ir iekšējā drošība. Jā, es piekrītu jums, tā bija līdzsvarota pieeja, bet vienlaikus atzīsim, ka uh, Padomē joprojām tiek bloķēti vairāk priekšlikumi. Un mēs uh, saskaramies ar problēmu, ja uh, pienāks krīze, mums būs grūtības tālāk par budžetu. Ir izdevies panākt ievērojumu progresu, bet jautājums, uh, kā mums izdosies uh, vienoties par šo priekšlikumu. Es nedomāju, ka mēs to varam atstāt nākamajā, nākamā parlamenta pārziņā. Ja mēs kavējamies, tas ietekmē negatīvi arī uzņēmēju darbību, un es domāju, ka te nu būtu vieta vienam kritiskam izteikumam. Es domāju, ka mums Ir jāsaprot, ka mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, un mums neizdosies ar tiem tikt galā, ja mēs nepārskatīsim savu politiku un budžetu dažās eh, jomās. Tātad noslēgumā vēlos teikt, ka jūs esat paveikuši lielisku darbu, bet es domāju, ka mēs kā Eiropas Savienība neesam paveikuši to darbu, ko eh, pilsoņi no mums sagaida. Paldies! Tagad, tagad vārds zaļo grupas eh, vadītājam Kellerkungam. Paldies! Piedošana, Kurts kungs nevar piekrist eh, iepriekšējā runātājs lauza dziesmām, jo man jāuzdod jautājums, kas ir palicis pār no Austrijas prezidentūras. Daudzi likuma projekti nav pavirzījušies uz priekšu, tie ir iestrēguši padomē. Bet tas, kas paliks pie mums un pie cilvēkiem, uh, Eh, pie tautas no šiem sešiem mēnešiem bija šī, eh, šī klanīšanās Krievijas prezidentam Puķinam, eh, kas dara kaunu. Un tās ir arī Austrijas valdības izvairīšanās no ANO migrācijas pakta ratifikācijas, kas ir tiešām dara kaunu. Eh, beidzot, tik daudz eh, pasaules valsti ir pielikušas puliņas, lai šo jautājumu risinātu, eh, un tagad Austrijas valdība arī pieliktam liels puliņas, un pēc tam viņa tālo, ka tas viss esot kaut kas šausmīgi bīstams un nelāks, lišķīgs jūs paši polemizējāt, polarizējāt, nostājāties labējo nacionalistu stūrītī kā Trumps un Orgāns ir to, kurca kungs jūs e, kaitējāt mums visiem, visai Eiropas Savienībai. Ar to nepietiek. Jūs mums arī parādījāt, jūs mums arī nodemonstrējāt, ka jūsu valdība e, vai nošpļauties uz mūsu kopējojas likumdošanu, e, ka tiešām iet runa par svarīgiem jautājumiem. Kā sādāk skaidrot to, ka jūs diskriminēt Eiropas pilsoņu sociālā politikā, uh, viņiem samaznot eh, ģimenes atbalstu maksājumus, labi zinot, ka jūs eh, pārkāpjat ēst likumdošanu šādā veidā, un citas valdības vismaz gaida, eh, ka viņiem padoms prezidentūra beigsies. Jūs to izdarījāt padoms prezidentūras laikā, nu, lai būtu kā būdams panākumu jomā tik daudz nekā nav panākts. Nedz cīņā pret uh, izvarīšanos no nodokļu nomaksas, ārzonām, arī CO2 uh, augšējai robežai um, transporta līdzekļiem, automašīnām, jūs e, e, domājat gandrīz tikai par Eiropas auto, Vār, Vācijas autoražotāju interesēm. Un arī Frontex jautājumos viss ir tikai atlikts, nekas nav risināts, kaut gan tā bija e, viena no Austrijas padomas prezidentūras pri, prioritātēm. Nu, vismaz cīņā pret uh, vien reiz izmantojamos plasmas iepakojumu esam panākuši progresu, te es jūs varu uzslavēt. Uh, Padoms prezidentūras varbūt lielākais sasniegums bija tas, ka Katovicas klimata konferencē jūs e, e, vinējāt šo balvu par dienas fosilī. Sirsnīgi sveicam. E, bet austrieši, austrijas tauta ir pret uh, šo uh, virzību uz labējo pusi, pret uh, sociālo tiesību samazināšanu. Es ceru, ka šiem austriešiem izdosies arī Eiropas parlamenta vēlēšanās uh, skaidri paust savu balstu. E, Visai Eiropā ir vajadzīga tāda pilsoniskā sabiedrība, kāda tā ir Austrijā. Balsts, kas ir pār sabiedrības viengabalīnību pret tā šķelšanu. Paldies! Tagad Eiropas eh, kreiso un zaļo vārdā Papadimulis. Godātais kurts, man ļoti žēl, bet būs jūs jāsarūktina. Es eh, nepievienojos visiem apsveikumu vārdiem, kas izskanēja. Es domāju, ka mm, tas ir eh, apkaunojoši Eiropas Savienībai, kā Austrija, padomas prezidējošā valsts neparakstījies migrācijas eh, paktu Marakešam. 150 valstis to parakstīja. Tas bija pietiekami mērens eh, pakts, eh, bet mm, tas netika parakstīts. Un kāpēc tad jūs? Mm, nevēlaties to parakstīt, un eh, ne jau tikai es to saku no Eiropas kreisajiem. Jūs jau esat to dzirdējis. Junker kungs par to izteicās, nu viņš varbūt eh, to pieklājīgākā veidā noformulēja. Nu, tāpat arī jūs neko nedarījāt, es sociālā pīlāra labā. Jūs neko nedarījāt arī Dublinas pakotnes uh, reformēšanā, mm, par kuru bija vienošanās komisijā un Eiropas parlamentā. Jūs neko nedarījāt tā, lai to atbloķētu. Tāpat arī ēdis sistēma. Garantiju sistēma arī tā bija iestrēgusi, nekas netika darīts. Banku savienība paliek nenoslēgta. Arī interneta monopolistu nodokļu jomā nekas netika darīts. Jūsu uzdevums bija eh, nosēdināt puses pie viena galda, lai būtu vienošanos pirms eh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un, eh, ja lēmums šajā jomā netiek pieņemts, tas nozīmē, ka Eiropas ekonomikas situācija tikai pasliktinās. Nu, lūk. Um, man šķiet, ka tas, ka jūs tagad um, mēģināt sastrādāties ar galēji labējiem, uh, to mm, izveidoja tie cilvēki, kuri bija nedaudz nostalģijas pārņemti par senajiem laikiem, un tas tāds mm, zināms precedents, kas rodas. Tāpat mums ir iespēja par to runāt un to piesaukt arī citur Eiropā. Bet nu, daži pozitīvi vārdi arī. Es domāju, kas ir Tie tas ir pozitīvi, ka jūs eh, padome un komisija un eh, Eiropas eh, parlamenta puses atbalsta izmaiņas. Maķedonijas nosaukuma jomā, nu tas ir ļoti pozitīvas ziņas, kas parādījās pēdējā laikā, un diemžēl to nav pietiekami daudz šo pozitīvo ziņu. Un var apliecināt, ka turpmākajās dienās Grieķijas valdība, Cipras valdība ir apņēmības pilna apstiprināt šo jautājumu parlamentā Atēnās, kaut arī ir arī zināma demagoģija, kas nāk no pasaku un jaunās demokrātijas partijas, kas e, neatbilst e TTPS un e D grupu pozīcijām šeit. Nu, mēs nevaram atbalstīt to, ka nebūs viedokļu vienotība. Tagad FDD vārdā Melten kungam. Godājumais priekšsēžkungs, komisijas priekšsēžkungs, Junker, godājumais federālis kanclēja kundze. Trīs, pirmkārt jāatzīmē trīs pozitīvas lietas. Pirmkārt, pasauli turpina griezties, otrkārt nav vairāk karu kā iepriekš, treškārt Eiropas Savienība turpina birokratizēt kā jau ierasts. Un tas viss neskatoties uz to, ka pirmo reizi tā savu tie labie populisti pirm, piedalījās uh, kādā valdībā, kas īstenojas padoms prezidentūru. Tas parāda, ka Eiropas Sanībā šis tas mainās un, protams, diezgan radikāli. Eiropas Sanība šodien ir cita, kāda Tā bija pirms Austrijas padomas prezidentūras, jo ir vēl viens jauninājums. Pirmo reizi padomas prezidentūra nejūtās, uh, uh, ka tai būtu pienākums uh, būt ēst centralizētāju priekšgalā, uh, avangardā. Un uh, Eh, tas nāca Eiropai par labu, un to ļoti skaidri apliecināja Austrijas attieksme pret āno e migrācijas eh, paktu. Mēs, AFD partija, par šo tēmu runājam jau saulaicīgi, eh, bet es uzdrošinos apgalvot, ka šī tēma nebūtu varējusi dominēt Eiropas debats tik ļoti, ja Austrijas, Austrijas, Tirkijas zilās valdības vadībā nebūtu tik uh, konkrēti nostājusies pret migrācijas paktu. Austrija drosmīgi ir izstājusies no nekritisko uh, piekritēju rindām un līdz ar to arī uh, uh padarīs iespējami šo, šo debatu par šo katastrofālo migrācijas praktu. Paldies jums sirsnīgi par to, godājumais federālis kanclerkods. Un tad es domāju, ka Austrijas prezidentūra varētu uh, atskatā uzskatīt arī kā pagriezienu punktu Eiropas savienības vēsturē. Es neesmu vienīgais, kas ir saprats, ka padomas prezidentūrai svarīga loma. Uh, Eh, ja padoms prezidentūra uzdrošas eh, nedaudz iebilst pret eh, šo vispārīgo kopējo mūžīgo jā, jā, tas tikai nāk tai par labu. Esmu pārliecināts, ja kāda valdība arī iebilst pret kaut ko, ko uzskata vairākums, tad tā vēl nav antieiropeiska. Ne tikai dalībvalstīm ir tiesības, bet pat pienākums dažreiz pret kaut ko arī iebilst. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienībā starp valdību sadarbība ir jābūt e, e, savstarpējai e, iestāžu uzraudzībai, ir jāvar teikt arī nē dažiem Eiropas Savienības iniciatīvām e, pret šo Eiropas komisiju, kas uzskata sev par visvarenu un arī Eiropas parlamentu. Mēs dzirdēsim biežāk turpmāk šo vārdu nē, un to es mm, pravietoju. Tas nāks Eiropai par labu. Paldies! Linskīkungs nākošais. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kā austrotis sākumā vēlējos uh, laipni lūgt Eiropas parlamentā uh, Sebastianu Kurcu, Austrijas kancleru, un es vēlētos arī teikt, ka mēs vismaz no Austrijas delegācijas puses vēlamies uh, paust savu cieņu un pateicību par šo Austrijas prezidentūru, kas strādāja ļoti profesionāli, tā bija efektīva un vienkārši uh, tas kalpoja par paraugu citiem un visi, kas tagad eh, te skalda matus un mēģina eh, sameklēt eh, kādus sīkumus, ko pārmest prezidentūrai, tomēr padomājiet, ko jūs darāt. Dāmas un kungi, sociāldemokrāti, jūsu frakcijā tāpat ir arī rumāņu sociāldemokrāti. Palūkojieties, kas notiek Rumānijā kur jau tiek runāts par korupciju un krāpniecību vēlēšanu laikā nu tad jāsaka, ka jūs īsti uh, nesat īstajās pozīcijās, lai varētu uh, izteikt kaut kādu vērtējumu par citiem. Un mūsu uh, brīvības partiju salīdzināt ar kaut kādiem režīmiem, Es gribu teikt, ka mūsu partija bija tā, kas patiešām cīnījās arī par restitūciju. Mēs šo modeli izmantojām, pārņēmām to no ASV. Es jūs lūgtu, protams, paturot prātā šī jautājuma jūtīgumu, nemētāties ar nepārdomātiem pārmētumiem mūsu partijas virzienā. Eiropas uh, komisijas uh, priekšsēdētājs teica, viņa prāt nav īsti saprotams, kādēļ mēs nepievienojāmies ANO migrācijas paktam. Ļoti vienkārši demokrātiskais vairākums Austrijas valdībā un parlamentā pats vēlas būt noteicējs par savu migrācijas politiku un nevēlas kaut kādu šķietami nesaistošu um, paktu parakstīt, bet patiesībā 40. pantā ir minēti saistoši pienākumi. Mēs nevēlamies pieņemt tik tālajošus lēmumus. Mūsu konstitūcijā nevarētu ļaut integrēt šādas saistības. Tas ir aplami. Gribētu arī uzsvērt, ka prezidentūras laikā tika runāts par subsidiaritāti. Eh, tas eh, tika eh, ļoti daudz tematizēts, un domāju, eh, tas ir pareizi, tā vajadzētu rīkoties arī turpmāk, un uh, vajadzētu arī vairāk lēmumu tomēr nodot nacionālajam līmenim, uh, ja tos ir iespējams labāk pieņemt tādējādi nekā supranacionāli. Es vēlētos, lai šādas prezidentūras tradīcijas kalpotu par piemēru visām turpmākajām prezidentūrām. Lielas paldies uh, Austrijas federālajai valdībai, paldies Ujazdovska Polčaka kungs tagad eh, pie grupām nepiedarošo vārdā. Eh, Paldies, dāmas un kungi! Es gribētu pateikties eh, kancleram par viņa pro-eiropeisko un pragmatisko prezidentūru. Tas ir labs piemērs tam, kā pragmatiska pieeja var būt noderīgāka nekā stratēģija, kas balstīta uz intensīvāku integrāciju. Tā bija ļoti laba programma. Un eh, ļoti veiksmīgs darbs eh, vides eh, aizsardzības darbā, tāpat arī darbojoties, vēršoties pret milzīgiem uzņēmumiem, tirgu, tāpat arī drošības jomā un citos jautājumos, ko kanclerkungs uzskaitīja. Viedokļu atšķirības Eh, migrācijas eh, politikas jomā norāda, ka ka prezidentūra ir bijusi tik tiešām ļoti tāda apsvērta un nosvērta. Un politika ir nepieciešama šajā jomā ļoti pragmatiska. Eh, pirms kādu laiku tika paredzētas kvotas dalību valstīm un tas eh, samazināja uzticību Eiropas Savienības iestādēm un eh, stiprināja populismu. Tā ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums nepieciešama politika balstoties uz solidaritāti, bet pirmām kārtām un galvenokārt tam visam jābūt reālam. Tā ka kopumā šīs prezidentūras dotā pieredze ļoti pozitīva, un es gribētu arī eh, pievienoties noskaņojumā un cīņā pret uh, antisemītismu. Un, uh, es domāju, ka arī darbā pie reliģiskajām brīvībām uh, jūsu prezidentūra ir bijusi veiksmīga un tāpat arī aizstājot uh, kristiešu paldies. Un tagad vārdu dodu Eiropas komisijas vārdā Junkerkungam. Herr Präsident, ich habe nicht. Priekšsēdētāj kungs. Man liekas, nebūtu pareizi no manas puses vēl kaut ko šeit piebilst debatēs, nu, tas būtu tikai tāds papildinājums. Katrā ziņā eh, gribēju sirsnīgi pateikties Austrijas prezidentūrai. Vēlējos eh, pateikt tiem, kas šķita, ka kaut kas būtu jākritizē, runājot arī par migrācijas paktu. Vēlējos pateikt, ka šeit uzstājos ne tikai pats savā vārdā, bet visas komisijas vārdā. Un tie, kas uzskata, ka tā nav demokrātisku debašu sastāvdaļa, pilnībā kļūdās. Tie, kas runāja par uh, Austrijas prezidentūras pragmatismu, uh, nemaldījās. Es gribētu teikt, ka tas ir pareizi. Un katrā ziņā šī prezidentūra ieies uh, vēsturē kā viena no veiksmīgākajām. Katrā ziņā paldies par to Austrijas federālajai valdībai. Conclude ora l'intervento del cancelliere Kurz. Kancleram Kurca vārds lūdzu. Paldies! Godātais Tajānī kungs, cienītās dāmas, godātie kungi! Man arī vairs nav daudz ko piemetināt, vēlējos jums pateikties par sadarbību, par uh, šiem uzslavas vārdiem. Eiropas uh, Savienības moto ir vienoti daudzveidībā, nevis uh, šķelti uh, Um, vienlīdzībā. Jāsaprot, ka politiskajām grupām, protams, ir atšķirīgi viedokļi. Tas jau Eiropas Savienību un mūsu demokrātiju uh, padara tādu krāsaināku. Neskatoties uz uh, viedokļu atšķirībām, uh, protams, ir jābūt arī kaut kādam kopsaucējam tajās jomās, uh, kurās mums ir jāpieņem lēmumi. Uh, 28 dalību valstu Eiropā trijās institūcijās darbs bieži vien ir ļoti sarežģīts, bet esmu priecīgs, ka 53 trilogos runājot arī par DFS mums izdevās panākt progresu un padomē valdīja vienošanās arī starp dalību valstīm. Liels paldies par šo sadarbību un novēlu uh, panākums Rumānijas prezidentūrai. Un paldies arī par jūsu viesmīlību. Eiropas parlamentā. Grazie. Paldies! Liels uh, paldies par jūsu iesaistīšanos debatēs, un tagad pārtaucam sēdi uz dažām minūtēm, un tad sāksim uh, svinīgo sēdi, kas veltīta Eiro 20. gadskārtai.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 Man bija seši gadi, un ar vecmāmiņu mēs devāmies uz valodas mājas biroju, lai samainītu frankus pret eiro. Tos bija saņēmusi no zobu fejas, un tas bija uh, mans pirmais. Um, tā bija man pirmā kabatas nauda. Es atceros, cik vīlies es uh, biju, kad uh, vēlētā pulksteņa vietā saņēmu eiro monētas. Uh, Es atceros, ka es devos iepirkties ar manu māmiņu, un viņa mēģināja paņemt iepirkuma ratiņus, bet nevarēja, jo viņai nebija eiro monētas. Tā mēs tikām pie pirmajiem eiro. Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības neatgriezeniskums pirmā viedokļu apmaiņa par iespējamu Eiropas monetārās sistēmas ieviešanu. Kā jūs vēlaties investēt, um, investēt jūsu līdzekļus, nodarboties ar uzņēmēju darbību, ja jūs nezināt, uh, kāds būs, kāda būs Eiropas valūtas kursa maiņa? Monēta Eiropija. Eiropas valūtu nosauksim par eiro. Mēs esam pieņēmuši lēmumu ieviest eiro banknotes un monētas. The introduction of euro eiro ieviešana ir uh, viens no lielākajiem, ja ne pats lielākais Eiropas integrācijas vēstures solis. Būs 300 miljonu eiropiešu, kam kabatās atradīsies simboliska taustāma uh, Eiropas piedarības zīme. Mums ir kopīgs liktenis. Exact. We share a destiny in common. Pateicoties eiro, ir eh, noteikti stabilas cenas, un eh, valstis var arī sadarboties viena ar otru un tirgoties. Pateicoties eiro, es uh, varēju arī uh, brīvāk ceļot, es uh, devos uh, uz praksi Spānijā, varēju bez jebkādām piemaksām arī izņemt naudu bankomātā. Uh, ir ļoti labi, kad ir eiro, eh, kad es ceļoju, man nevajag mainīt valūtu, es ļoti labi saprotu, cik maksā katra prece, un eh, tas arī padara vienkāršāks darījums starp bankām. signori deputāti. Cienījamie deputāti, eh, godātie viesi, šodien mēs svinam 20. gadskārtu mūsu valūtai. Eiro izmanto 340 miljonu Eiropas eh, iedzīvotāju, un tā ir otrā lielākā valūta pasaulē. Atbilstoši jaunākajām Eirobarometra aptaujām, trīs eiropieši no četriem Uh, pozitīvi vērtē vienoto valūtu. Eiro ir padarījis caurskatāmāk mūsu iekšējo tirgu, veicinot darījumus, uh, pārvietošanos, uh, tirzniecību un turismu. Ekonomiskās krīzes laikā arī pateicoties Eiropas eh, centrālās eh, bankas eh, darbībai un paldies Dragi kungam par viņu iniciatīvu. Kopīgā valūta ir ļāvus mums izvairīties no ekonomikas sabrukšanas un ļoti negatīvām sekām. Tomēr krīze arī parādīja, ka ir pietrūcis kaut kas eiro veidošanā un ka ir notikušas kļūdas pārvaldot suverēnos valstu kredītus Un ne visi e, ir bijuši pārliecināti par vienotās valūtas e, pareizu darbošanos. Arī šeit ir bijuši kolēģi parlamentā, kas ir kritizējuši e, šo valūtu un uzskatījuši, ka tas ir radījis arī krīzi un šos taupības pasākums, bet neskatoties uz visu, es joprojām ticu eiro projektam. Bet eiro nevar būt kā pašmērķis. Ir nepieciešams instruments, lai realizētu uh, sociālu tirgus um, ekonomiku, lai padziļinātu labklājību, nodrošinātu darbu visiem Eiropas pilsoņiem. Un tāpēc ir jāpabeidz uh, šī struktūra, ko mēs būvējam uh, Banku kapitāla savienība, tas ir darbs, kas notiek, un tāpat virzam uz priekšu arī fiskālo sadarbību nodokļu jomā, un mēs nedrīkstam palikt kaut kur pusceļā. Mums ir jāuzņemās risks un mēs nedrīkstam pieļaut jaunu krīzi. Jaunākie dati norāda, ka attīstās izaugsme, bet tomēr ir palēnināšanās un pastāv risks, ka varētu atkal, kas notika dažās Eiropas Savienības valstīs, sociālās un ekonomiskās izaugsmes trūkums Eirozonā, dažos reģionos. Rezultāts ir tāds, ka viens jaunietis no diviem nevar atrast šodien darbu, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Ir skaidrs, ka trūkst efektīvi instrumenti, lai investīcijas uh, stiprinātu reālā ekonomikā, lai radītu darba vietas un uh, stimulētu reģionālo un sociālo konverģenci. Un tādējādi ir jārēģē uz šī parlamenta prasījumu. Uh, ir nepieciešams uh, atbilstošs budžet, budžets uh, šiem mērķiem. Es aicinu uh, uz to. Un uh, Bendrīkstam uh, gulēt uz uh, lauriem, bet ir jāskatās uh, priekšā uz tām problēmām, kas vēl ir atvērtas. Eiropas līderiem ir nepieciešams ātri veikt prasības, lai stiprinātu eiro un lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, lai dotu darbu pēc iespējas lielākam Eiropas pilsoņu skaitam, jo bez darba nav brīvības, bez darba nav cilvēcisks cieņas. Un nekavējoties dodu vārdu Trišē kungam, kurš ir eh, Eiropas centrālās bankas bijušais priekšsēdētājs. Lūdzu, Trišē kungs. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas parlamenta priekšsēdētāji kungs, kādreizējie Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji kungs, Eiro grupas priekšsēdētāji kungs, Ekon komitejas priekšsēdētāja kungs, dārgais Mario, godātie deputāti. Esmu ļoti aizkustināts. Atceros savu priekšgājēju Vimu Dauzenbergu, kas stāvēja pie eiro uh, šūpuļa, un es atceros, kā 2003. no 2003. līdz 2011. gadam uzstājos Eiropas parlamentā. Uh, tie alaži ir bijuši Eiropai pārbaudījumu pilni laiki. Tādēļ es vēlētos uzsvērt vairākus Eiropa panākumus. Pirmām kārtām mēs runājam par uzticamu valūtu stabilitāti ECB eh, demokrātijas piešķīra mandātu garantēt eh, cenu stabilitāti jau no pašas pirmās eiro dienas, eh, lai varētu izvērtēt cenu stabilitāti. Un kopš eiro izveides eiro eh, vidējā inflācija ir 1,75% gadā, un eh, tas ir labāks rādītājs nekā tika vērots, kad bija nacionālās valūtas spēkā. Jārunā arī par eiro uzticamību, tā ir otra lielākā valūta pasaulē pēc eh, dolāra, un ir tā tad ļoti tālu atrāvusies no trešās lielākās valūtas Japānas jenas. Uh, Jāsaka, ka mēs piedzīvojām arī ļoti lielu ekonomisko krīzi, kas bija lielākā ekonomiskā krīze kopš uh, otrā pasaules kara beigām. Daudzi skeptiķi apgalvoja, ka eiro nav vēl atvēlēts ilgs mūžs, bet neskatoties uz visu, eiro ir pārdzīvojis arī šos grūtos laikus. Eiro pierādīja, ka šie negatīvie scenāriji ir bijuši aplami, un eiro ir izdzīvojis visgrūtākajos apstākļos, arī starptautiskā līmenī. Ja mēs runājam par eirozonas stabilitāti, Lai uh, ilgi uh, nerunātu, es gribētu teikt, ka Lehman Brothers uh, bankrota laikā 15 valstis bija Eirozonas locekles, jo projām šis skaits ir tāds pats, un četras valstis vēl papildus iestājās Eirozonā pēc šīs briesmīgās krīzes. Arī Grieķija joprojām ir Eirozona. Es domāju, tas ir labākais pierādījums Eirozonas stabilitātei un noturīgumam. Ja mēs runājam par pilsoņu attieksmi pret eiro, Priekšsēdētāji kungs, kā jūs to minējāt, ir patiešām ļoti zīmīgi, ka 75% no Eiropas Savienības pilsoņiem uzskata, ka tā ir laba valūta un ka tā ir vienīgā valūta, kas būtu jāizmanto Eiropas ekonomiskajā monetārajā savienībā. Uh, Jāsaka, ka tas ir visaugstākais atbalstītāju skaits kopš valūtas izveidošanas. Šis pilsoņu atbalsts bieži vien netiek ņemts vērā tad, kad Eiropa tiek kritizēta, un šis atbalsts patiešām ļoti labi demonstrē to, cik stabila ir mūsu kopīgā valūta. Es vēlējos arī pateikt, ka nav Mm, pārāk lielu atšķirību starp izaugsmi uz vienu iedzīvotāju saskaņā ar e, SVF datiem ASV un Eiropas Savienībā. Un mēs varam runāt par šādiem rādītājiem kopš 99. gada, kopš eiro e, ieviešanas. Es tāpat uzskatu, ka eiro